līdz pieciem, un jūs ar uh, darba kārtību varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Gribu pateikties jums, komisārs kundze, jūsu dienestiem, abām kolēģiem. Uh, priekšsādātājs saka paldies arī tulkiem un novēl visiem minētajiem jauku dienas noslēgumu. Esam šo sanāksmi beiguši.